Like to to the... Priekšsēdētāja paziņo to, ka vēlētos sākt balsu skaidrojumu par bēgas ziņojumu. Ovīras kundze pirmā pieteikusies. Tenan, proua president, eks raske on pra... Priekšsēdētājas kundze grūti jau tagad ir parunāt, bet runājot par elastības instrumentu un tā piemērošanu un lēmums, ko mēs pieņēmām, parāda to, e, cik ļoti veiksmīgi ir bijusi institucionālā sadarbība un parāda to, ka institūcijas uzskata šo par ļoti svarīgu instrumentu un cik svarīgi ir to finansēt. Pozitīvais ir arī tas, ka mēs esam spējuši rast eh, enerģētikai eh, trūkstošo eh, budžetu, un es balsoju par šo rezolūciju. Paldies! Nākamais ziņojums ir arī otrs Bergs kunga ziņojums par finanšu atvesaļošanas plānu un vai kāds vēlas par to izteikties? Arī Ovīrs kundze, paldies, es atbalstīju arī šo ziņojumu. Jo samierināšanās padomas panāktais rezultāts mm, bija visai veiksmīgs, neskatoties uz to, ka process bija sarežģīts, lai eh, pieņemtu šo ekonomikas atvesaļošanas plānu. Un balsojot par budžetu, mēs nolēmām piešķirt 2,4 miljārdus eiro šim nolūkam. Tādēļ es atbalstīju arī šo ziņojumu. Paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk pārējām pie Šūrjana un Maņkas ziņojuma. Un Dēvis kungs pirmais vēlas skaidrot savu balsojumu. Paldies! Nacionālā partija Lielbritānija apgalvo, ka balsojums ir saistīts ar komerc interesēm. Es lepojos ar to, ka e, es aizstāvu šīs te tehnoloģijas. Man neviens par to neko nav maksājis. Es balsoju tāpēc, ka es tam ticu un es Eh, deklarāciju interesēs vienmēr esmu norādījis savas eh, finanšu intereses, un tomēr Nacionālā partija man visu laiku kritizē par to. Es domāju, ka mana cīņa par tīrāku vidi ja eh, vienmēr ir raksturojusi man politisko darbību, taču dažlāk cenšas nomelnot man politisko uh, reputāciju. Un jāsaka, viņi mani pretinieku grāmatveži uzskata, ka nav uh, atbilstoši atspoguļotas finansiālās intereses, bet es gribētu teikt, ka šai partijai pašai daudz uh, vairāk ir tādu biedru, kas savās interesēs un necaurskatām izmanto līdzekļus, kas tiek piešķirti šai partijai. Paldies tālāk, Fokskungs. Priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par John Dunningu, 18. gadsimta angļu deputātu, uh, Tad Eiropas budžets eh, pal palielinās un tas ir jāsamazina, bet es tāpēc balsoju pret rezolūciju, jo tas jau ir pārsniedz 1% robežu no nacionālo ienākumu. Uh, Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālā ienākuma. Šo robežu nevajadzētu pārkāpt, jo gal galā nauda nāk eh, no nodokļu maksātāja. Un mums ir saprātīgi jāizlieto viņu līdzekļi, un mēs to tā nedaram, kā Malkungs. Paldies! Ir jauki beigt gādu jūsu uh, rokās, jūsu vadībā, un paldies, ka man ir šī iespēja, un man prieks jūs atkal redzēt. Kā mans iepriekšējais kolēģis balsoja pret budžetu, mēs bieži runājam par kopējām vērtībām un solidaritāti ar pilsoņiem, bet laikā, kad daudzas ģimenes uh, nespēja savilkt galus kopā krīzes dēļ, daži zaudē darbu, eh, dažiem samazina algas. Man liekas, ir nepiedodami, ka mēs balsojam par budžeta pieaugumu, kas neņem vērā pašreizie ekonomisko situāciju. Mums ir vajadzīgs saprātīgs finansējums, mums jāprāt, ka mēs saprotam savu cilvēku uh, Eh, rūpes, un mums ir rūpīgi eh, un prātīgi jāizlieto nodokļu maksātāja nauda, un mums ir jācenšas palīdzēt pilsoņiem tieši visās Eiropas uh, Savienības vietās. Bet es vēlu jums spēcīgs Ziemassvētku laimīgu jauno gadu. Tālāk par ziņojumu par Baltkrieviju. Ad... Budrikaits kundze. Paldies, es balsoju par rezolūciju, jo Baltkrievija ir parādījis vēlmu sadarboties ar Eiropas Savienību no vienas puses, bet tā ir vārdā. Tā ir tikai vārdos. Darbos viņi neko īsti nav darījuši. No opozīcijas mēs arvien biežāk dzirdam, ka prezidents arī tālāk vēlas ierobežot brīvu pieeju internetam, piemēram. Mēs it kā cenšamies Baltkrieviju tuvināt Eiropai, bet mums ir visvairāk jāstrādā tieši ar Baltkrievijas iedzīvotājiem. Šobrīd izskatās, ka mēs cenšamies nodibināt sakarus ar uh, oficiālo uh, Mm, ar Baltkrievijas oficiālo vadību. Mēs, esam atcē, mēs cenšamies atceļ, atcelt barjeras viņu ceļošanai Eiropas Savienībā, bet vienkāršiem Baltkrieviem samaksāt par Baltkrievijas vīzu ir neiespējami. Eiropas Savienība necietīs, ja Baltkrievijas iedzīvotāji maksātu tikai tiešās vīzas izmaksas, kas nepārsniedz 5 eiro. Paldies! Priekšstādātāja lūdz Broku un Sarišu Voļska kungu savas diskusijas izvērst kaut kur citur. Broka kungs, vai jūs varētu izvērst savas diskusijas kaut kur citur? Lūdzu, izejiet ārā no zāles, atkārto priekšsēdētāja bet deputātu kungi šķiet viņu neuzklausa. Mr. Brock, will you please leave the chamber and have your discussion outside? Priekšsēdētāji vēlreiz aicina Broka kungu atstāt zāli. mr preda i understand if you wish to make an explanation of vote on belarus i will. preda kungs ja jūs vēlaties paskaidrot savu balsojumu par baltkrieviju tad es jums ļaušu to darīt vai tas ir tas ko jūs vēlaties? priekšsēdētājas kundze. Es, es gribēju nākt klājā ar skaidrojumu attiecībā uz Šulca kunga uh, Es nesagaidīju, ka būs tāda nostāja, un es gribētu tomēr sniegt skaidrojumus par balsojumu par pirmo Šulca kunga priekšlikumu. Sorry, on... Jā, to pašlaik nevaru, bet es domāju, ka jūs gribat par Baltkrieviju runāt. Tālāk, rezolūcija par Kongo. Andrikienas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs balsoja par šo rezolūciju, jo situācija Kongo ir šausminoša, desmitiem tūkstoši cilvēku tiek nogalināti katru mēnesi, tādēļ, kā bruņoti grupējumi uzbrūk civiliedzīvotājiem, un valdība nevērš pret šādiem noziegumiem un civiliedzīvotāji parasti kļūst par šīs vardarbības upuriem. Sieviešu situācija ir vienkārši briesmīga, un seksuālā vardarbība ir īpaši izplasī, izplatīta. Faktiski visas uh, karojošās puses atļaujas uh, šausminošas izvarošanas noziegums, ieskaitot Kongo, uh, oficiā, uh, Kongo valsts armiju. Un situācija daudz neatšķiras no ro, situācijas Ruandā, un mūsu policijas misija ir īpaši svarīga, jo uh, paša Kongo trūkst eh, jaudas, lai varētu veikt kriminālu vajāšanu un sodīt vainīgos. Ir vajadzīga vairāk, plašāki iesaistīšanās eh, no starptautiskās eh, sabiedrības puses un vairāk līdzekļu jāpiešķir ANO šo pasākumu realizācija. Devis kungs. Es šeit redzēju priekšsēdētājs kundze tādu lielu satraukumu, tas bija interesanti. Uh, Mēs dodamies Ziemassvētku brīvdienās. Un uh, varēsim priecāties par dažādiem gardumiem Ziemassvētku laikā, es tītars un citas lietas, bet mums tomēr jādomā arī par to, kas notiek Kongo republikā. Daudz cilvēki šajā laikā mirs. Uh, uz šo brīdi, kopš 99. gada, ir bojā gājuši pāri par 5 miljoniem cilvēku. Un ir paredzams, ka 45 eh, tūkstoši, faktiski tā ir tāda Angļu mazpilsēta, eh, tik daudz cilvēku šeit tiek nogalināti katru mēnesi. Mēs svinēsim Ziemassvētkus. Mums par to vajadzētu domāt. Un domāt par to, vai tie cilvēki, kas dzīvo Kongo Demokrātiskajā republikā, un mēs paši dzīvojam uz viens un tās pašas planētas. Daudzus gadus apvienotās nācijas mēģina kaut kādā veidā šo situāciju stabilizēt, bet viņam ir tikai 20 tūkstoši karēvi. Kā gan viņi var uzturēt mieru ar 20 eh, tūkstošiem karēvi? Mums ANO ir jāpalīdz efektīvi darboties un sodīt eh, tos cilvēkus, kas padara noziegumu, pastrādā noziegumus, kas nogalina sievietes un bērnus, uh, un mums ļoti nopietni tas ir jādara un jādara nekavējoties. Paldies, tas bija pēdējais runātājs sarakstā. Un e, tātad visi, kas vēlas e, paskaidrot savus balsojumus, ir jāpiesakās iepriekš Busutilkungs. Priekšsēdētāji, es lūdzu iespēju paskaidrot uh, savu balsojumu par piekļuvu dokumentiem, par šo balsojumu. Un šķiet, ka kaut kādā veidā šis priekšlikums uh, nenonāca līdz jums. Jā, tas tā bija, tā bija tehniski kļūme, bet lūdzu izsakaties. EPP grupas vārdā es gribētu sacīt, ka EPP balsoja pret uh, šo rezolūciju. Ne jau tādēļ, ka mēs būtu pret atklātību vai piekļu dokumentiem, mm, bet tāpēc, ka mēs iesniedzām paši savu rezolūciju, par kuru mēs nebalsojām, kura, manuprāt, piedāvāja līdzsvarotāku pieeju šim ļoti delikātam jautājumam. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem tad, kad mēs runājam par piekļuvi dokumentiem un atklātību, lai mēs nepārspīlētu un lai mēs eh, nepadarī, ne, nu, nenodot atklātībai dokumentus atklātībai tādus, eh, kas nebūtu atklājumi. Piemēram, ir dažādas eh, slēgtas sarunas. Ja mēs pilnīgi atteiksimies vispār no slepenām sarunām un slēgtām sarunām, tad mēs vispār sagrausim sistēmu, saskaņā ar kuru mēs darbojamies. Paldies! Līdz ar to beidzam šī rīta sesijas sadaļu un tiekamies pulksten trijos.